morning to everybody. Labrīt visiem! Dārgie kolēģi, mums ir jāsāk mūsu šī rīta sanāksme. Vispirms ir atzinuma projekts turpmāk mikrofinanciālā palīdzība Ukrainai. Minutes. Aha, okay, before that. So... Ak tā, pirms tam, saka priekšsēdētāja. Vispirms mums ir jāpieņem darba kārtība. Ja iebildumu nav, tad uzskatīsim darba kārtību par pieņemtu. Man nav vadītājas paziņojumu. Ja jums ir kādi komentāri par iepriekšējo sanāksmu protokolu, tad varat vēlētos tagad pieteikt. Ja ne, tad protokols tiks apstiprināts šī gada, šī sanāks beigās. Tad pirmais jautājums, par ko jābalso, ir turpmāk mikrofinansāla palīdzība. Septītais grozījums šapkauzers, kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Šķiet, ka noraidīts. Smejoties, saka priekšsēdētāji. Uh, 29. 29. Šafkāzar grozījums. Kas par? Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. 30. grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. 32. šolca grozījums. Kas par? pret, atturas, pieņemts. 33. kas par, pret, atturas, noraidīts. 34. kas par, pret, atturas, noraidīts. Trešais kompromiss grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums, kas par, pret, atturas atturas pieņemts. Yeah, you want to do the block vote for the... No, no, no, we won't, we won't. Tagad turpināsim balsošanu. 43. par pret atturs norādīts, 44. par pret atturas noraidīts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 47. par pret. Okay, not... Komentārs no zāles. Bez mikrofona. Šveices kundze turpina. Priekšlēdus kundze balsosim par visiem blokām. No 47. līdz 54. grozījumu balsosim blokā, saka priekšsādātāji. No 47. līdz 54. par, pret, atturas, visi ir noraidīti. Tagad pārējām pie 5. par, pret, atturas, noraidīts. 6. par, pret, atturas, noraidīts. 7. par, pret, atturas, noraidīts. 8. par, pret, atturas, noraidīts Noraidīts. For. Desmitais par. Nine, šold. Devītais šolds grozījums. Es atvainojos, saku priekšsēdētāju par. Par. Pret. Pieņems. Vai vēlaties, lai pārbaudām? Pieņems. Labi. Desmitais par. Pret. Atturas. Noraidīts. Vienpadsmitais par. Pret. Atturas. Noraidīts. 12. par pret atturas noraidīts. 13. par pret atturas noraidīts. 14. Ne, tas atkrīt. 14. par pret atturas noraidīts. 15. par pret atturas noraidīts. Tad par 16. līdz 19. varam balsot kopā. Par pret atturas noraidīts. Pirmais kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. 22. līdz 24. grozījums balsosim kopā par pret atturas noraidīts. Otrais kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. Uh, four. Four, Ceturtais par pret atturas noraidīts.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 Vēlreiz. 31. grozījums. 31. par. Tas ir balsojums saraksts sākumā, pirmā lapas pusē. 31. grozījums. For. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Un 35. arī to mēs eh, palaidām garām sākumā. Tā 35. Kārvera kunga grozījums par pret 35. grozījums, kas tagad par pret atturas noraidīts karver grozījums. Tagad galīgais balsojums. Elektroniski balsosim lūdzu. Sākam balsot. I have, I have problem with this plus. Okay. One I vote. So you can close the vote. Is it now okay? Beidzam balsot. Pieņemts. Galera kungs atvainojas, ka viņš nav klāts, taču viņš vēlas informēt par šiem jautājumiem. Inta komiteja vēl esa kungs eh, cenšas panākt uh, kompromisu starp Eiropas parlamentu un komisiju, un Galera kungs ir oficiālajā delegācijā Dienvidē Āfrikai. Turpināsim darbu. Nākošais darba kārtības punkts. Nākošais balsojums. Tagad balsosim par Norīts Nikolai kundzes eh, ziņām projektu. Ieteikums padomē komisija un Eiropas arēs darbības dien, dienestam attiecībā sarunām par ES un Azerbaidžānas visaptrošanu līgumu. Lai nodrošinātu konsekventu nostāju, es atgādināšu, ka darbs pie šī jautājuma notika paralēli ar Tokeša kunga ziņām par padoms eh, Eiropas Savienības un Azerbaidžāns, eh, Armēnijas eh, līgumu. Mēs balsosim par šiem abiem. Tad pēc tam bija iesniegt 268 grozījumi un referents atzina, ka vairums no tiem attiecās uz Kalnu Karabahas konfliktu un daudz no tiem ir identiski. Priekšsēdētāji vēlas atgādināt, ka šī rezolūcija ir par Eiropas Savienības un Azerbaidžānas attiecībām un ka šī komiteja iespējams nav ideālā vieta, kur kārtējo reizi apspriest visus Kalna Karabahas konflikta aspektus. Priekšsēdētāji vēlas uh, no, augstu novērtēt uh, centienus panākt formulējumu, kas ir pieņ, pieņemas visiem. Tas nodrošinās, ka vēstījums attiecas uz uh, mūsu prioritātēm Eiropas Savienības un Azerbaidžānas visaptvarošiem nolīgumam. Tagad lūdzu balsosim. 14. grozījums par pret atturas noraidīts. 5. kompromiss grozījums. Jūs vēlaties pārbaudīt labi? Pārbaudīsim. Forty, forty. Par 14. grozījumu tagad balsosim elektroniski, lūdzu. Pārbaudām balsojumu par 14. grozījumu. Okay. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad piektais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. Do we have to vote this? No, no, no. no. Compromise 7. Septītais kompromiss par, pret, atturas, pieņems. Astotais par, pret, atturas, pieņems. Devītais kompromiss par, pret, atturas, pieņems. Desmitais kompromiss par, pret, atturas, pieņems. Vienpadsmitais par, pret, atturas, pieņems. Divpadsmitais par, pret, atturas, pieņems.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 Pārbaudīsim elektroniski. 107. grozījums lūdzu pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Turpināsim. 16. kompromiss par. You want? 28, 4, 33 against. Pardon me. 28, 4. 28 Par 33 pret tāds bija rezultāts. Es atvainojos, ka tu nepaziņoju, saka priekšsēdētāji. Mēs pārāk ātri ilzīmies uz priekšu. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. Deviņdesmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 20.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 26. kompromiss. Mutiskais grozījums, es atvainojos, saka priekšsēdā. Pirmais mutiskais grozījums. Par, pret, apturas, pieņemts. 26. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 27. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 28. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts vienkārši pacelšana. 29. par pret atturas pieņemts. 30. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad 259. šalca par pret atturas pieņemts. Check. Pārbaudīsim elektroniski. Šalts kunga grozījums. 259. I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 32 balss par, 28 pret. I was right. Man bija taisnība, saka priekšsādātāji. Paldies. Turpināsim. 31. kompromiss par, pret, atturs. Pieņemts. Tad 32. kompromiss par pret atturs pieņemts, 33. par pret atturs pieņemts, un tad apsveram. Otrais par pret atturas pieņemts 28. Nikolai Gunas grozījums par pret atturas. Neesmu pārliecināta, pārbaudīsim lūdzu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts, es atvainoju, saku priekšsādātāju 42 balsis pār 22 pret. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tad atsaukts 35. par pret atturas. Lūdzu, celiet skaidrāk savus rūstus. 35. pārbaudīsim par pret pret atturas pieņemts. Pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 39. par pret atturas pārbaudīsim 39. balsojam elektroniski. I close the vote. Beidzam balsot. noraidīts ar vienas balss pārsvaru. Tagad atsaucas pirmā, otrā, trešā par pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņems. Sastais un septītais kopā par pret atturas Pieņems? Nu, labi. Nesmu pārliecināta. 8. un 9. par pret atturas noraidīts. Tad 10. par pret atturas pieņemts. Zovko kundze apsveicu. 11. par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim 11. lūdzu. Sākam balsot elektroniski. 11. pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņems ar pārliecinošu balsu pārsvaru. Lūdzu, celiet skaidrāk savus rokas. 12. 13. kopā. Kas par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim. 12. Tātad 12, 13 kopā pār. Sākam balsot elektroniski. I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 14, 15 un 16. Šie trīs kopā. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 17, 18, 19, ak tā, nē, saka priekšsēdētē, 17, kas par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 17. kompromiss lūdzu. Neviens neceļ rokas tā, lai var saprast. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. Gomeša kundze par pret atturas pārbaudīsim pieņemts. 19. par, pret, atturas, nav skaidrs. 19. pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. 19. Beidzam balsot. Pieņems. Paldies, ka ceļat rokas. Tagad 21. par pret atturas noraidīts. 22. par pret atturas 21. 21. Jūs vēlaties to pārbaudīt. Labi, atgriezīsimies atpakaļ. 21. grozījums. Lūdzu, pārbaudīsim elektronu. Sākam balsot. 21. Kas tāldu, kas tāldu un karau? Kungu grozījums. Beidzam balsot. Abiliebu. <laughs> Ah, Neticami. Paldies. Ja jūs neceļat roku, tik skaidri, ka var saprast jūsu balsojumu, tad mums visu laiku būs elektroniski jābalso. 22. Lopes par, pret, atturas, Pieņemts. 23. par, pret, atturas, pieņemts. 24. par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 24. sākam balsot. Closed, I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Un nu, tagad galīgais balsojums. Elektroniskais balsojums. I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. Apsveicu Noriku Nikolai kundzi. Tagad. Balsosim par visaptvarošanu pastiprināt partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm no vienas puses un Armēnijas republiku no otras puses. Elektroniski balsosim. I close, close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Iesim tālāk. Septītais darba kārtības punkts, ja nemaldos, saka priekšsēdētāji. Rezolūcija, kas pievienot piekrišanai par visaptarošu un pastiprinātu partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas atomenerģijas kopienu un to dalībvalsts no vienas puses un Armēnijas republika no otras puses. 14. 40. par pret atturas noraidīts. Yes, 15. 15. par, pret, atturs, noraidīts. 16. par, pret, atturs, noraidīts. 17. par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski 17. Nebija viennozīmīgi skaidrs. Beidzam balsot. Rejected. Noraidīts. Pirmais kompromiss. Par, pret, atturas. Pieņemts. Motiskais grozījums numur 3 par, pret, atturas. Pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas. Pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. karverkunga par pret atturas noraidīts. Saka priekšsēdētāji. 41. par pret atturas noraidīts. Sastais kompromiss par pret atturas Pieņemts. 53. par pret atturas. Pārbaudīsim. 53. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 55. par pret atturas noraidīts. 56. par pret atturs norādīts 57. par pret atturs norādīts 58. par pret atturs norādīts 59. par pret atturs norādīts 60. par pret atturs norādīts 7. kompromiss. Labi, pārbaudīsim 60. To. Lūdzu, sākam balsot elektroniski. I close the vote. Oh, 66. Okay. Beidzam balsot. Mm, nu, pieņemts, bet nebija skaidrs, spriežot pēc tā, kā jūs rokas ceļat. Jums jāsadarbojas. Septītais kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. Astotais par, pret, atturas, pieņemts. Devītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 73. grozījums. Nē, tas atkrīt. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss. 73. 73. atkrīt sap priekšsēdētāji. Tāpēc 11. par pret atturas pieņemts. Un tagad mutiskais grozījums numur 1 par pret atturas pieņemts. Šalca kunga 19 par, 90 par pret atturas noraidīts. 93 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Ja jūs neceļat rokas tā kā ir skaidrs jūsu balsojums, tad jāpārbauda elektroniski pārbaudām. Sākam balsot. I close the vote. Beidzam balsot. 60. 3 balsoja, pieņemts, 39 balss par, 23 pret. 12. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 13. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Otrais mutiskais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tagad apsvērum 8. par, pret, atturas, pieņemts. 9. par, pret, atturas, pieņemts. 10. par, pret, atturas, pieņemts. 11. par, pret, atturas, pieņemts. 12. Mēs jau varētu blokā par tiem balsot. Par, pret, atturas, pieņemts. 13. par, pret, atturas, pieņemts. Tagad atsaucas tā nokakunga pirmā par, pret, atturas. Pārbaudīsim. This is raising hands. Let's check. I close the vote. Approved. Apstiprināts. Number two, four, again. Otrais. Par pret atturas. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim elektronisku otro. I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais, kas par pret atturas noraidīts. Ceturtais, kas par ceturtais un piektais kopā, kas par pret atturas noraidīts. Jūs neceļat savas rokas. Pārbaudīsim elektroniski 4 un 5. 4 un 5. Pārbaudīsim balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Neticami noraidīts. Sastais, kas par, pret, atturas, noraidīts. Septītais. Septītais. Par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim septīto. Pārbaudīsim septīto. Balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad galīgais balsojums. Balsosim elektroniski par rezolūcijas projektu. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu pārsvaru. Tagad astotais punkts - kiberaizsardzība. Yeah, don't worry. Don't worry. So, rapporteur was uh, Urmas Pats. Referents bija Urmas Pats. Sāksim balsot ziņojumu projekts par kiber aizsardzību. Apakšvirsraksts 106. grozījums par pret atturas pieņemts. 107. par pret atturas pieņemts. 108. 108. grozījums par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 120. par pret atturas noraidīts. 11. kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 138. grozījums. 138. par pret atturas pieņemts. 13. kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 151. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 154. kārvar grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 155. grozījums par, pret, atturas, pieņemts noraidīts. 156. par, pret, atturas, noraidīts. 158. par, pret, atturas, noraidīts. 159. Makalister grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 160. par, pret, atturas, pieņemts. 161. par, pret, atturas pieņemts. 162. par pret atturas pieņemts. 163. par pret atturas pieņemts. 164. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski 164. grozījums. Simts sešdesmit ceturtais. Beidzam balsot. Pieņemts. 165. par, pret, atturas, noraidīts. 166. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 168. grozījumu. Are we? You don't see when. Yeah, I, I know. I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts.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 15. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 188. grozījums par pret atturas pieņemts. 190. grozījums par pret atturas noraidīts. 191. par pret atturas pieņemts. 192. par pret atturas pieņemts. 193. par pret atturas noraidīts. 193. À, tas atkrīt. Komentārs no zāles. Labi, 192. pieņemts, 193. atkrīt un arī 194. Tad 196. grozījums dalīts balsojums. Pirmā daļa. Pirmā daļa. 198. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 196. pārbaudīsim elektroniski. Pirmā daļa 198. grozījumam. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad ir otrā daļa 198 grozījumam, kas par pret atturas pieņemts. 197. par pret atturas pieņemts. 199. par pret atturas pieņemts. 200. grozījums par, pret, atturas, pieņems. 17. kompromisa grozījums par, pret, atturas, pieņems. Kompromiss 18 par, pret, atturas, pieņems. 19. kompromiss par, pret, atturas, pieņems. 110. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 111. 211. par, pret, atturas, pieņemts. 212. par, pret atturas noraidīts. 213. par pret atturas pieņemts. 214. par pret atturas pieņemts. 20. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. 21. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad 228. grozījums par pret atturas pieņemts pieņemts. 22. kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 234. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 235. par, pret, atturas, noraidīts. 236. par, pret, atturas, noraidīts. 237. par, pret, atturas, noraidīts. 238. par, pret, atturas pieņemts. 239. par to netiek balsots, valodniecisks grozījums. 240. par pret atturas pieņemts. 241. par pret atturas pieņemts. 23. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 24. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts, 25. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts, un tagad 267. grozījums par pret atturas pieņemts, 268. par pret atturas noraidīts, 269. par pret atturas pieņemts, 270. par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim elektroniski FITO 270. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. 271. par, pret, atturas pieņemts. 28. kompromisa grozījums par, pret, atturas pieņemts. 277. par, pret, atturas pieņemts pieņems 278. par pret atturas pieņems 279. par pret atturas noraidīts šķiet. Pārbaudīsim elektroniski 279. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Lūdzu, paceliet skaidri savas rokas. 280. par, pret, atturas, pieņems. 27. kompromis grozījums par, pret, atturas, vai vēlties pārbaudīt 280. Labi, pārbaudīsim elektroniski 280. grozījumu. 280. Pieci deputāti vēl nav nobalsojuši. Labi, beidzam balsot. Pieņemts. Kā jau teicu. 270, 27. kompromiss pār pret atturas pieņems, 28. kompromiss grozījums pār pret atturas pieņems, 295. pār pret atturas pieņems, mutiskais grozījums 2. pār pret atturas noraidīts. Noraidīts. Trešais mūzikas grozījums par pret atturas noraidīts. 29. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 305. par pret atturas pieņemts. 306. par pret atturas pieņems. 307. par pret atturas noraidīts. 308. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski 308. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. Dažs no jums nebalso. Tad 309. atkrīt. 310. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski 310. 309. atkrita. Tagad balsojam par 310. Beidzam balsot. Noraidīts. 311. par, pret, atturas, noraidīts. 312. par, pret, atturas, nav skaidrs. 312. balsosim elektroniski. Beidzam balsot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 30. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad 325. Balsojums blokā 325. līdz 332. grozījums. Nē, nepiekrītat, tad balsosim atsevišķi. 325. par pret atturas pieņemts. 328. par pret atturas pieņemts pieņems. 327. par, pret, atturas, pieņemts. 328. par, pret, atturas, pieņemts. 329. par, pret, atturas, pieņemts. 330. par, pret, atturas, pieņemts. Tri... Pārbaudīsim elektroniski 330. grozījumu. 330. Beidzam balsot.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 pret atturas pieņemts. 335. par pret atturas pieņemts. 338. par pret atturas pieņemts. 337. par pret atturas noraidīts. 338. par pret aptu, atturas pieņemts. Un tagad nonākuši pie apsvērums. 7. grozījums. Tātad Kelama grozījumi no 7. līdz 11. kopā par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad 23. grozījums par pret atturas pieņemts. 24. grozījums par pret atturas noraidīts. 25. par pret atturas noraidīts. 25. grozījumu pārbaudīsim elektroniski. Un beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. 26. par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromisa grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 38. par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromisa grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 50. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 51. par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Piektais kompromis grozījums par, pret atturas pieņemts. 54. par, pret atturas noraidīts. 55. par, pret atturas pieņemts. 56. Atkrīt. 57. Tagad balsosim par 56. grozījumu par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 56. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. par, pret, atturas Lūdzu, paceliet rokas. 57. par, pret, atturas, noraidīts. 58. par, pret, atturas, noraidīts. 59. par, pret, atturas, pieņemts. 60. par, pret, atturas, noraidīts. 61. par, pret, atturas, pieņemts. 62. 63. par, pret, atturas pieņems. 65. par pret atturas pieņems. 68. par pret atturas pieņems. 67. par pret atturas pieņems. 68. Pārbaudīsim lapas grozījumu. 67. grozījums. 67. grozījums balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 68. par, pret, atturas, pieņemts. 69. par, pret, atturas, noraidīts. 70. par, pret, atturas, noraidīts. Sestais kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 75. par, pret, atturas, pieņemts. 76. par, pret, atturas. Gomesas grozījums 76. pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 77. par, pret, atturas, noraidīts. 78. par, pret, atturas, pieņemts. 79. par, pret, atturas, pieņemts. 7. kompromisa grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 8. kompromisa grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 87. grozījums ir atsaukts, 9. kompromisa grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 102. grozījums par, pret atturas pieņemts 103. par pret atturas pieņemts 104. par pret atturas pieņemts 105. par pret atturas pieņemts. Tālāk esam nonākuši pie mutiskā grozījuma numur 1 no referenta par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums, šāka paiet un tā tālāk par pret atturas pieņemts pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts. Un tagad galīgais balsojums par grozīto ziņojumu balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. Un tagad varam pievērsties devītajam punktam. Kūzokungs.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 We had change on the panel. Uh, now... Izmaiņas panelī. Tagad Eiropas Savienības NATO attiecības referents ir Paskūkungs. Sāksim balsot. Piektais kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 115. par pret atturas noraidīts, 116. par pret atturas noraidīts, 117, 118 par pret atturas noraidīts, 119. par pret atturas noraidīts, 120. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 120. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Ja jūs nepacelsiet savas rokas, visu laiku būs jāpārbauda. 121. par, pret, atturas, pieņemts. Sastais kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 133. grozījums, saliet Marī, grozījums par, pret atturas pieņemts. Septītais kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. Astotais kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 147. grozījums par pret atturas pieņemts. 147. Pārbaudīsim elektroniski. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Šafhaus ar grozījumu 148, 149 par pret atturas noraidīts. 150 par pret atturas noraidīts. 151 par pret atturas noraidīts.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 Pārbaudīsim elektroniski 158. Beidzam balsot. Noraidīts. 157. par pret atturas noraidīts. 158. par pret atturas noraidīts pieņemts. 159. par, pret, atturas, noraidīts. 160. par, pret, atturas, noraidīts. 161. par, pret, atturas, noraidīts. 162. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. 162. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 172. par pret atturas noraidīts. 173. par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 182. ir atsaukts. Tad 11. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts pieņemts. 198. par, pret, atturas, noraidīts. 197. par, pret, atturas, noraidīts. 198. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim, kas taldo 198. grozījumu. Beidzam balsot. Redzēt, noraidīts. Tiemžēl. Kas tālāk? Man bija taisnība. 199. par, pret, atturas. Arī pārbaudīsim elektroniski 199. Ja neceļat rokas, jāpārbauda elektroniski. Šķiet, ka pieņēmts. Beidzam balsot. Liels vairākums. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 216. par pret atturas noraidīts. 217. par pret atturas pieņemts. 218. par pārbaudīsim 217. grozījumu elektroniski. Kādēļ jūs nebalsojat? Trūks divu balsu. Beidzam balsot. Pieņemts. 218. par, pret, atturas, noraidīt. 219. par, pret, atturas, noraidīts. 13. kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņems. 228. par, pret atturas noraidīts 229. par pret atturas noraidīts 230. par pret atturas noraidīts. 231, 232 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 231, 232. Trūkst divu balsu. Beidzam balsot. Noraidīts. Divi no jums nav vēl nobalsojuši. 14. kompromisa grozījums par pretaturas pieņemts. 242. par pretaturas noraidīts, 243. par pretaturas noraidīts, 244. par pretaturas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 Beidzam balsot. Noraidīts. Šafhauzēra grozījums 248. par pret atturas noraidīts. 249. par pret atturas noraidīts. 250. par pret atturas noraidīts. 250. Jūs gribat pārbaudīt elektroniski. Labi. Beidzam balsot. Pieņemts. 251. grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. 252. grozījums, kas ir atsaukts. Mēs nebalsosim par manesku 252. grozījumu. 253. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts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 274. par pret atturs noraidīts. 275. par pret atturas 275. kas tālāk grozījums. Pārbaudīsim elektroniski. 275. Beidzam balsot. Noraidīts. 276. par, pret, atturas, noraidīts. 277. par, pret, atturas, noraidīts. 278. atsaukts. 280. 284. Tātad 280. Jūs vēlaties pārbaudīt ko? 277. grozījumu. Labi, pārbaudīsim elektroniski 277. Beidzam balsot. Paldies. Turpināsim. 280. par pret atturas noraidīts. 281. par pret atturas noraidīts pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts, 288. par pret atturas noraidīts, 287. par pret atturas noraidīts, 18. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 pieņemts. 306. Nē. 311. 311. grozījums par pret atturas noraidīts. 312. par pret atturas noraidīts. 19. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas pieņemts. 21. kompromiss par pret atturas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 noraidīts. 343. par pret atturas noraidīts. 344. par pret atturas pieņemts. Apsveicu. 22. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 347. 348. par pret atturas noraidīts. 349. 350. grozījums par pret atturas noraidīts. 351. par pret atturas noraidīts. 352. grozījums par pret atturas noraidīts. 353. grozījums par pret atturas noraidīts. 354. par pret atturas noraidīts. 355. grozījums par pret atturas pieņemts. 356. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 358. grozījums. Trūkst trīs balsu. Beidzam balsot. Pieņemts. 357. par pret atturas noraidīts 358. par, pret atturas noraidīts 359. par, pret atturas pieņemts 360. par, pret atturas noraidīts apsvērumu. Kompromis grozījums 1 par, pret atturas pieņemts. Otrais kompromisa grozījums par, pret atturas pieņemts. Trešais kompromisa grozījums par, pret atturas pieņemts pieņemts. Un tagad atkal Šafhauzera grozījums 51. par pret atturas noraidīts. 52. par pret atturas noraidīts. 53. par pret atturas noraidīts. 54. par pret atturas pieņemts. 55. par pret atturas 55. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Pārbaudīsim, lai būtu droši. Trūks trīs balsu. Beidzam balsot. Noraidīts. 56 par pret atturas noraidīts. 57. par pret atturas noraidīts. 58. par pret atturas noraidīts. 59. par pret atturas noraidīts. Vai vēlaties, lai pārbaudam elektroniski? Labi. Trūkst piecu balsu. Jūs negribat balsot? Tad beidzam balsot. Pieņemts. 60. par, pret, anturas. Pieņemts. 61. par, pret. 61. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 62. par, pret pret, atturas, noraidīts. Ceturtais kompromisa grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 79. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 80. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 81. par, pret, atturas, noraidīts. 82. par, pret, atturas, pieņemts. 83. 84. par, pret, atturas, noraidīts. 85. par, pret, atturas, noraidīts. 86. grozījums par, pret, atturas, Freunda kungs. Jāpārbauda elektroniski. Trūkst piecu cilvēku. Beidzam balsot. Pieņemts. 87. par, pret, atturas, pieņemts. 88. par, pret, atturas, pieņemts. 89. par, pret,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 Pārbaudīsim elektroniski 93. 93. Beidzam balsot. Noraidīts. 94. par pret atturas noraidīts. 95. par pret atturas pieņems. 96. par pret atturas pieņemts. 97. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim balsot elektroniski 97. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 98. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. 90, 98. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 99. par, pret, atturas noraidīts, simtais par pret atturas noraidīts, 101. grozījums par pret atturas noraidīts. Un tagad uh, pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par, pret atturas pieņemts. Sastais grozījums par, pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski sasto grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Un nu, tad septītais un astotais atkrīt. Un tagad galīgais balsojums par uh, grozīto ziņojumu. Mums trūkst dažu cilvēku trūkst piecu balsu. Tagad beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu Pasko kungu. Labi, turpināsim. Now we... Now we... Un tagad mēs varam pāriet pie desmitā darba kārtības punkta Šarla Gērensa ziņojums. Question, okay. number 10, Desmitais punkts. Sākam bez kavēšanās Eiropas Savienības ārējā stratēģija pret agrīnām un piespiedu laulībām. Turpmākie soļi referents Šarls Gērens. Apsvērums A, 20. grozījums, pirmā daļa par, pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par, pret atturas pieņemts. Sēstais kompromiss par pretaturas pieņemts, septītais par pretaturas pieņemts, astotais par pretaturas pieņemts, kā nā, e, grozījums 167 par Atvainojiet, devītais kompromiss par pretaturs pieņemts, un tagad kā 167. par pretaturas pieņemts, 165. atkrīt, 10. kompromiss par pretaturas pieņemts, 11. par pretaturas pieņemts, 12. par pretaturas pieņemts, 13. par pretaturas pieņemts, 14. par pretaturas pieņemts. Tālāk 196. grozījums. Vai vēlējāties izteikties? Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos norādīt, kā jūs neskaitāt balsis, un, manuprāt, jums ir jāizturas ar lielāku cieņu pret mūsu balsošanu. Kā jūs varat pārbaudīt eh, balsošanas sāraksti? Cilvēki maksā par to. Jūs ce, lūdzat mūs celt Eh, rokas un jūs ejat eh, tālāk uz nākošo tekstu un šķiet, ka neviens vispār nespēja izsakot, kam notiek tā ir parodija, un es nedomāju, ka mums tādā ir jāpiedalās. Kolēģi, mums ir kompromisi, viss ir izrunāts sanāksmēs, mums ir kompromisi un balsošanas listi. Tas ir cirks, nevis balsošana. Ikvienai balss ir nozīme, tā ir demokrātija. Tad mums neraizējieties, es sekoju procedūrai. 167. grozījums, 198. grozījums par pretaturas pieņemts. Tālāk FEM 13 par pretaturas pieņemts, 15. kompromiss par pretaturas pieņemts, 16. kompromiss par pretaturas pieņemts, 17. kompromiss par pretaturas pieņemts, 220. grozījums par pretaturas pieņemts, 222. par pretaturas pieņemts, 227. par pretaturas pieņemts. Manuprāt, noraidīts. 227. Vēl trīs nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 226. par pret saturas noraidīts. 225. par pret atturas noraidīts. 228. par pret atturas pieņemts. 229. par pret atturas. 229. pārbaudām. Beidzam balsot, pieņemts. 231. par, pret, atturas, pieņemts. FEM 19 par, pret, atturas, pieņemts. FEM 24. Nav pieņemams. Kas šeit īsti ir par lietu? pārējām pie A, 18. kompromisa par pret atturas pieņemts. 24. grozījums par pret atturas pieņemts. 25. par pret atturas pieņemts. 26. par pret atturas pieņemts. 26. pārbaudām. I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais 28. par pret. Par pret atturas noraidīts. Pārbaudām. Kāpēc jūs necekat rokas? Beidzam balsot. Pieņemts. 19. kompromiss par pretaturas pieņemts, 20. par pretaturas pieņemts, 21. par pretaturas pieņemts, 22. par pretapturas pieņemts, 23. par pretapturas pieņemts, 24. Okay, we know now. Compromise worse than him. <laughs> Compromise 24. 24. kompromiss par pretators pieņemts. 24. kompromiss. 24. kompromiss par pret atturas pieņemts. 25. kompromiss par pret atturas pieņemts. 86. grozījums par pretaturas pieņemts. 26. par pretaturas pieņemts. 89. par pretaturas pieņemts. 92. par pretaturas pieņemts. FAM 0, eh, FAM O par pretaturas pieņemts, FAM T par pretaturas pieņemts, FAM Y par pretaturas pieņemts. Citējumi. Pirmais grozījums par pretaturas pieņemts, otrais par pretaturas pieņemts, trešais par pretaturas atturas noraidīts, ceturtais par pret atturas noraidīts, piektais par pret atturas noraidīts, sastais par pret atturas noraidīts, septītais par pr... sastais pārbaudām. Sastais grozījums pārbaudām. Pieņemts. Beidzam balsot. Septītais par pretsaturs pieņemts. Astotais par pretsaturs pieņemts. Devītais par pretsaturs pieņemts. Divpadsmitais par pretsaturs pieņemts. Un tagad elektronisks balsojums. Ziņojums kopumā. Two votes, two. Divas balsis pietrūkst. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir 11. punkts. Pirmie dzīvotāju tiesību pārkāpumi visā pasaulē. Ķeramies pie balsošanas bez kavēšanās. Esiet koncentrēti, jo mums ir ļoti garš balsojums. Pirmais kompromiss. Par pretaturas pieņemts 82. Nē, 83. par pretaturas pieņemts. Otrais kompromiss par pretaturas pieņemts. 87. par pretaturas pieņemts, 88. par pretaturas pieņemts, Celiet rokas 89. par pretaturas pieņemts. Trešais kompromiss par pretaturas pieņemts. 94. par pretaturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pretaturas pieņemts. Piektais kompromiss par pretaturas pieņemts. 103. par pretaturas pieņemts, sastais kompromiss par pretaturas pieņemts, septītais par pretaturas pieņemts, 115. par pretaturas pieņemts, 116. par pretaturas pieņemts, 117. 116. pārbaudām. Vēl pietrūks trīs balsis. Pieņemts. 117. par pretaturas pieņemts. 8. kompromiss par pretaturas pieņemts, 9. par pretaturas pieņemts, 10. par pretaturas pieņemts, 11. par pretaturas pieņemts, 103. 30. par pretators pieņemts, 12. kompromiss par pretators pieņemts, 136. grozījums par pretators pieņemts, 137. pārbaudām 138. 136. Noraidīts. Trūkst četru balsu. Beidzam balsot. Noraidīts. 137. pār pretaturas pieņemts. 137. pārbaudām. Pieņemts. 139. atkrīt. 13. kompromiss par pret. Atturas pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. 144. par pret atturas pieņemts. 145. par pret atturas pārbaudām.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 ko jūs vēlaties pārbaudīt? Sešpadsmitais kompromiss par pretaturs pieņemts. 160. par pretaturs pieņemts. 161. 162. par pretaturs pieņemts. 17. kompromiss par protators pieņemts, dalīts balsojums 168. pirmā daļa par pret atturas noraidīts, otrā daļa par pret izskatās noraidīts. 170 par pret atturas pieņemts. 171 par pret atturas. Izskatās noraidīts. Pārbaudām 171. Septiņas balsis vēl pietrūkst. Sešas. Beidzam balsot. Noraidīts.

Sešu balsu pietrūkst. Beidzam balsot. Astoņpadsmitais kompromiss par pretaturas pieņemts. 19. par pretaturas pieņemts, 182. par pretaturas pieņemts, 183. par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 pretaturs pieņemts 194. par pretaturs pieņemts 196. par pretaturs pieņemts 197. par pretaturs pieņemts 22. kompromiss par pretaturs pieņemts 203. par pretaturs pieņemts noraidīts 205. pārbaudām 203. We, we close the vote. Beidzam balsot. 205. par pret. 205. par pret. Atturis noraidīts. 23. kompromiss. Pārbaudām 205. trying to do my best, you know. Uh, uh, <laughs> uh, okay, we missed three votes, but we go. Trīs balsis vēl pietrūkst, bet beidzam balsot pieņemts. 23. kompromiss par pretators pieņemts. 211. par pret atturas pieņemts noraidīts. Atkārtosim 211 par pret atturas noraidīts. Bet pārbaudīsim elektroniski. Pārbaudām elektroniski. missing five. Uh, Piecu balsu pietrūkst. Četru. We close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Bet vizuāli tas nebija skaidrs. 212. par pret. Atturas pieņemts. Buhmierkungs pieņemts. Kāpēc jāpārbauda? Bet pārbaudām. Beidzam balsot. Norādīts. 213. par pret saturas Pārbaudām, atvainojiet. What, five, five votes are missing. Okay. Pietrūkst piecu balsu, 213. Beidzam balsot. Pieņemts. 214. Par, pret, atturas noraidīts. Vizuāli izskatās noraidīts. Jūs neceļat rokas, pārbaudām elektroniski 214. Man pietiek laika, varam pārbaudīt. Piecu balsu pietrūkst, beidzam balsot. noraidīts. Jāņem vērā, ka pieci cilvēki nebalso. 24. kompromiss par pretators pieņemts. 218 par pretators pieņemts, 219 par pretators pieņemts. 25. kompromiss par pretaturs pieņemts, 221. par pretaturs pieņemts, 26. par pretaturs pieņemts, 11. par pretaturs pārbaudām. Atvainojiet, ka jāpārbauda. Five votes are missing. Pietrūkst piecu balsu. Beidzam balsot. 27. kompromiss par pretaturs pieņemts. 17. divās daļās pirmā daļa par pretaturs pieņemts, otrā daļa par pretsaturs. What, what are you telling me? No, no, that's the first part, sorry. No, ah, first part is okay. Yeah, yeah. Second part, please. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 28. kompromiss. Jūs vēlējāties pārbaudīt iepriekšējo 17. otro daļu. Pārbaudām. Beidzam balsot.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 31. pār pretaturas pieņemts, 41. pār pretsaturas noraidīts. Četrdesmit otrais par, četrdesmit pirmais pārbaudām. I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 42. par pretaturas noraidīts. 43. par pretaturas. 43. pārbaudām. Beidzam balsot. 44. par, pret, atturas, noraidīts. 45. par, pret, pārbaudām. 45. Pārbaudām. We close the vote. Beidzam balsot noraidīts. 32. kompromiss pārpret atturas noraidīts, 48. pārpret atturas noraidīts, 49. nebalsojam, 51. pārpret atturas pieņemts, 52. pārpret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts 60. dalīts balsojums pirmā daļa par pret atturas noraidīts otrā daļa par pret atturas noraidīts 61. par pret atturas pārbaudīsim 61. Beidzam balsot. Redīts. 62. par pretapturas pieņemts. 64. par pretapturas pieņemts. 63. pārbaudām. Beidzam balsot. Sešdesmit trešais atkrīt. Tri, eh, se, 36. kompromiss pieņemts, 71. grozījums. 71. par, pret, atturas, pieņemts, 72. par, pret atturas pieņemts 73. par pret atturas. Pārbaudām 73. Beidzam balsot. Pieņemts 74. par 75 atkrīt 76. tagad. Par, pret, atturas pieņemts 77. par, pret, atturas pieņemts 78. par, pret, atturas pieņemts 79. par, pret, atturas 79. noraidīts. Pārbaudām. Septiņdesmit devītais. Un mums ir pietiekam daudz laika, ir 45 zālē. Not my problem. It is adopted. Pieņemts. Tālāk citējums numur viens. Pirmais citējums Tā. numur viens, kas par pret atturas. Otrais par pret atturas. Pieņemts. Trešais par pret. Otro pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. my problem? Why it is my problem? Let's go on. Let's close. Beidzam balsot. Norādīts. Atcelt C numur 3 par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtā par, pret, atturas, pieņemts. Piektā par, pret, atturas. Tad piektā par, pret, atturas, pieņemts norādīts. Sestā. Jūs vēlaties pārbaudīt piekto atsauci. Labi. Piekto grozījumu par atsaucēm. Lūdzu, sākam balsot. We close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas, pieņemts. Astotais par, pret, atturas, pieņemts. Devītais par, pret atturas pieņemts. Tagad FAM atzinams pirmais atkrīt, otrais. At... FAM 2 is ok. FAM 2. FAM 2 balsojam par, pret atturas. FAM otrais grozījums par. Labi, pārbaudīsim elektronu sākumās. We close the vote. Beidzam balsot. Pieņems. Kom 3. pirmā daļa. Dalīgais balsājums. Kas par? Atkrīt. Ā, abas daļas atkrīt, jā, saka priekšsēdētāji. Un otrā daļa. Par to jābalso. Labi, pirmā daļa atkrīt. Otrā baļa, daļa. Balsojam tikai par otro daļu. Balsojam tikai par otro daļu. FAM 3 grozīmē par, pret, atturas, Rejected. Noraidīts. Check, vai check? Pārbaudīsim, kāpēc jāpārbauda? Nu labi, saka priekšsēdētāji. Pārbaudīsim otro daļu FAM 3 grozījumā. We close the vote. Beidzam balsot. Pieņems. FAM 4. Pirmā daļa atkrīt, otrā daļa paliek, par to jābalso. Tātad FAM 4 grozījuma otrā daļa, kas par pret atturas noredīts. Nu, Think same. I check FAM 4. Pārbaudīsim FAM 4 otro daļu. Es neko nevaru darīt, nevaru saprast, kā jūs balsojat. Sākam balsot. We close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. FAM 5 atkrīt. FAM 6 arī atkrīt, 7 arī. FAM 8, kas par pret atturas? Adopted. Pieņemts. <laughs> no, you think now. Jūs domājat, ka nav pieņemts. FAM 9, kas par pret atturas? Pieņemts. FAM 10 par. Jūs vēlaties pārbaudīt? Kurš vēlas pārbaudīt?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 pret atturas pieņemts. FAM 22 par pret atturas pieņemts. FAM 23 par pret atturas pieņemts. B apsvērums par pret atturas pieņemts. Apsvērums C par pret atturas pieņemts. Apsvērums E par pret atturas pieņemts pieņemts. F apsvērums par. Ko jūs vēlaties pārbaudīt? Kas vēlas pārbaudīt? E. e apsvērumu. E apsvērums pārbaudīsim balsam elektroniski. I. E. FAM recycle. FAM E apsvērums. Sākam balsot. Six votes are missing. Sešu balsotāju pietrūkst. Viņi guļ. Nu, labi, beidzam balsot. E apsvērums pieņems, kā jau bija domājums. F par pret atturs pieņems. G apsvērums par pret atturs pieņems. K apsvērums par pret atturas pieņemts, L apsvērums par pret atturas pieņemts, M apsvērums par nav, O apsvērums par pret atturas pieņemts, P apsvērums par pret atturas noraidīts. Pieņemts. Priekšstādātāji Q apsvērums par pret atturs pieņemts. Tagad deve atzinums pirmais par pret atturs pieņemts. Deve divi. Labi, pārbaudīsim. Deve viens. Sākam balsot elektroniski. Prēdas kungs. Jā, jā, jūs tā vēlaties. Close, close Beidzam balsot. Noraidīts. Jums bija taisnība. Paldies! deve trīs par pret atturas noraidīts. Nav ček. Pārbaudīsim atkal. Labi, balsojam elektroniski 9.3. Sākam balsot. Ok, we close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Beidzam balsot. Pieņemts 96 par, pret, atturas, pieņemts 97 par, pret, atturas, pieņemts 9, 9, 8 pirmā daļa, nē, otrā daļa. Jābalso tikai par otro daļu, jo pirmā daļa atkrīt par pret atturas norādīts nu, Jūs vēlaties pārbaudīt balsojumu par 9.8. otro daļu. Sākam balsot elektroniski. We close the vote. Beidzam balsot. We go to Deve 10 first part. 10 first part. Deve 10 first part. 4 against abstentions rejected. We will, we will vote all the time like this. So first part, David 10. Let's check. We close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa atkrīt. Deve 11 par pret atturas. TV11 pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. No, it's not the same majority. Nu, nav tas pats vairākums visu laiku. Nē, saka priekšsēdētāji, atbildot komentāru no zāles, kas tulkiem nav dzirdams. Ir ļoti līdzīgs balss skaits. Beidzam balsot. Pieņemts. 9, 12 atkrīt. 9.13. otrā daļa. Kas par pret? Atturas. Rejected. Noraidīts. Ok, let's check. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 9.13. otro daļu. Looking at you, Mr. Vaigi. Vaidlgums, es uz jums skatos, beidzam balsot. Pieņemts. 9.14 par, pret, atturas, pieņems. 9.15, pirmā daļa par, pret, atturas, norādīts. <laughs> okay, let's... Labi, Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 9.15. pirmo daļu. Sākam balsot. Let's see now. Okay. Plaza. Adopted. Pieņemts. Otrā daļa. Atkrīt. 9, 18 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 9, 21 par. Pret atturas pieņemts. 9.23 par pret atturas pieņemts. 9.25 par pret atturas pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt. 9.25 balsojam elektroniski. We close the vote. Beidzam balsot. Noradīts. Redzat? Nav tas pats vairākums. Noraidīts. 9. 26. Pār, pret, atturas. Noraidīts. 9. 30. 9. 30. Pār, pret, atturas. Noraidīts noraidīts. 9.31 par pret atturas noraidīts. Okay, I... Labi, saka priekšsēdētāja. 9.31 balsojam elektroniski. We close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 9.32 par pret atturas. Pieņemts. 9.33 par pret atturas. Pieņemts. Tagad elektroniski balsosim par ziņojumu projektu. Tālāk. Beidzam balsot. It's adopted. Pieņemts, paldies. Explanation after the... Un nu, skaidrojumi pēc balsojuma. Komentārs no zāles. Paldies par jūsu pacietību un sadarbības ar priekšsēdētāju. Šis nebija viegls uzdevums. Paldies. This was not an easy task to do. Two hours. It was a big block was trying to. Now there is no break. Tagad pārtraukums nav paredzēts. Viena minūte, lai tie, kas vēlas doties prom, varētu to izdarīt, jo vieglā, jo tad mums ir darbs uh, pie 12. punkta stāvoklis Armēnijā. Ovako, javi se ovome tipu, zove me neki tip sa radija. Okay, dear colleagues. Uh, Labi, dārgie kolēģi, turpināsim darbu. Tagad viedokļa apmaiņa par stāvokli Armēnijā. Kā jau jums visiem zināms, mm, nu, ievērojami notikumi notika šajā valstī tā pašā laikā, kad turpinājās darbs mūsu komitejā par uh, piekrišanas procedūru, visaptvarošanu pastiprināt partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Armēniju, par kur mēs šodien balsojām pagājušajā nedēļā. Vai jūs lūdzu ieņemtu vietas? Tātad pagājušā nedēļa 8. māja Nikols Pašinjans tikti ievēlēts par uh, Armēnijas premjermīrstu, to izdarīja Nacionāla asamblēja, jums tas ir zināms. Uh, Tas notika pēc tam, kad divas nedēļas notika um, protesti Erevānas ielās, tika arī um, apcietināti vairāki parlamenta deputāti, un tas viss beidzās ar to, ka 23. aprīlī no sava amata atkāpjā, atkāpās premjerministrs Seržs Sarksjans. 24. aprīlī šīs komitejas um, priekšsēdētāji uh, un priekšsēdētājs starpparlamentārās delegācijas priekšsēdētājs nāca klajā ar paziņojumu pēc eh, vēlēšanām 8. maijā. Tātad eh, priekšsēdētājs Mekalisters uzaicināja premjerministru Pašiņānu ierasties mūsu komitejā. Saprotam, apsvērumu dēļ viņš nevarēja uh, ierasties Briselē, tāpēc mēs šeit sveicam mūsu vidū Tatu Markarjanu kurš ir um, Armēnijas misijas vadītājs Eiropas Savienībā. Viņš mums sniegs jaunāko informāciju par stāvokli Armēnijā. Tātad vēlos sveikt mūsu vidū Tatu Markarjānu, kurš ir um, Armēnijas misijas vadītājs Eiropas Savienībā. Jūs varat izteikties. Es domāju, varbūt jūs vēlaties šeit nākt tribīnē, bet nu labi. Paldies, eh, priekšstādājs kundze, godātie deputāti, cienījamas deputātis. Eh, tā kā šodien norisinās diskusijas par stāvokli Armēnijā un politiskiem notikumiem, kas šai valstī nesen notika, vēlos sniegt jaunāko informāciju. Taču pirms tam vēlos paust savu atzinību, ka ārlietu komitejas deputāti ir snieguši atbalstu uh, Um, visaptarošu un pastiprinātu partnerības nolīgumu noslīgšanai starp Eiropas Savienību ar Armēniju. Kā jau jums zināms, Armēnijas parlaments jau vienbalsīgi ir ratificējis šo nolīgumu un tā provizoriskā īstenošana sāksies 2018. Um, gada jūnijā. Kā jau vairāk kārt tika minēts, Armēnija uzskata par ļoti svarīgu uh, savu attiecību pazināšanu Eiropas Savienību. Šai ziņā vispatvarošana partnerām partnerības nolīguma ratificēšana starp Eiropas Savienību un Armēniju ir ļoti būtisks. Šis dokuments pamatojas uz mūsu apusējo apņemšanos strādāt demokrātijas cilvēktiesību tiesiskumu vārdā. Tas ir mm, labs pamats mūsu politiskā dialoga stiprināšanai nozaru un ekonomikas eh, sadarbības veicināšanai un arī veicinot mobilitāti starp mūsu uh, pilsoņiem un vīzu liberalizācijas per um, atcelšanu. Eiropas parlaments eh, līdz ar to nosūta arī vēstījumu dalībvalstīm pātrināt eh, šī dokumenta ratificēšanu. Šis dokuments eh, veicinās mūsu sadarbību un sniegs taustāms rezultāts mūsu pilsoņiem, dāmas un kungi. Jaunais nolīgums starp ES un Armēniju ir būtisks temats diskusijām šajā kontekstā. Ir būtiska pastāstīt par jaunākajiem notikumiem Armēnijā. Eiropas Savienība ir spēlējusi būtisku lomu politiskā notikumu konsolidēšanā Armēnijā. Un nesnēm notikumi liecina par to, ka Armēnijas iedzīvotājiem demokrātija ir to sirdī. Nesāstot sīkāk par nesenajiem politiskiem notikumiem, politiskā krīze jau ir beiguši, beigusies, vēlos norādīt, ka šī perioda laikā Armēnijas pilsoņi brīvi izmantoja savas tiesības miermīlīgi protestēt. Visas iesaistītās puses iestājās par miermīlīgu dialogu, tolerants un solidaritātes vārdā atbilstoši Armēnijas konstitūcijai tas nepārprotami liecina par politisko briedumu, ko mūsu valsts neseno gadu laikā ir panākusi. Demokrātiskie uh, notikumi Armēnijā nav apstādinājuma, un jaunā valdība ir apņēmusies uh, darīt visu, kas tās spēkā, spēkos, lai Armēniju padarītu par pilnīgi demokrātisku valstu. Jaunā valdība, kuru vada Nikolu Pašiņjans, uh, ir iesaistījusi vispolitiskās partijas. Mēs ceram, ka Eiropas parlaments, Eiropas Savienība atbalstīs mūs šajā ambici šajos ambiciozajos centienos, lai panāk labklājību mūsu sabiedrību. Izmantoju šo iespēju paust savu atziņību Eiropas Savienības pastāvīgam atbalstam, vēlamies pateikties Eiropas Savienības līderiem, parlamentiem, šai, Eiropas parlamentam, šai komitejai par to, ka darījāt visu, kas jūsu mm, spēkos, lai Armēnija pārvarētu politisko krīzi. Paldies! Thank you very much. Uh, paldies par sniegto informāciju. Redzu, ka uh, mums ir pievienojis arī Tokeša kungs, tā kā viņš ir mūsu referents par Armēniju. Es domāju, ka viņam arī noteikti būs kas sakāms. Paldies, priekšsēdētāji! cienījamie kolēģi, priekšsēdētāji. Šodien mūsu komiteja ar pārliecinošu balsu vairākumu nobalsoja par Eiropas parlamenta piekrišanu jaunam Eiropas Savienības Armēnijas pa pastiprinātas sadarbības nolīgumam. Nu, man bija liels prieks, ka referentam par Armēniju uh, Uh, par to, ka man bija iespēja uh, strādāt pie Eiropas parlamenta nostājas sagatavošanu un, uh, sagatavošanas un arī pie rezolūcijas sagatavošanas. Es vēlējos izmantot šo iespēju un pateikties kolēģiem par lielisko sadarbību um, komitejas ietvaros un paldies arī sekretariātam par atbalstu. Paldies manas grupas uh, darbiniekiem Džulianai. Zojanai un Robertam. Un, ja runājam par situāciju Armēnijā. Dramatiskie notikumi, kas eh, norisinājās eh, vienlaicīgi ar eh, komitejas darbu pie SEPA, tiem Eiropas parlaments pievērsa uh, Eh, pastiprinātu uzmanību un mēs turpinam sakot situācijai. Mūsu ziņojumā mēs eh, atzinīgi vērtējām Armēnijas eh, pilsoņus pa, par to, ka viņiem izdevās šī varas pārēja, tā notika mierīgi un saskaņā ar Armēnijas konstitūciju. Mēs arī atzinīgi vērtējam eh, tiesību sargājošo struktūru izrādīto savaldību demonstrāciju laikā. Bet, kā jau priekšsēdētāji īsi pieminēja, eh, mūs eh, uztrauc tas, ka ir arestēti vairāki mierīgie demonstrētāji, tā skaitā arī ārmēņu parlamenta deputāti. Cik saprotam, tad 41 cilvēkam ir izvirzītas kriminālas apsūdzības. Iespējams, vajadzētu grozīt 225. pantu krimināla kodeksā, kas runā par masu nekārtību organizēšanu. Eiropas Savienības delegācija runā par šo jautājumu ar iestādēm. Uh, bet es vēlējos lūgt uh, vēstnieku uh, kungu, vēstnieku Markarjanu, uh, lai, vēlējos lūgt, lai viņš sniegtu mums sīkāku informāciju par šiem gadījumiem un lai viņš arī nodotu mūsu bažas Erevānai. Savu komentāru noslēgšu ar to, ka apsveikšu Nikola Pašjanu ar ievēlēšanu Uh, Armēnijas premjerministra amatā. Un es aicinu viņa valdību ātri virzīties uz priekšu un izpildīt Armēnijas pilsoņu uh, gaidas un vēlmes, jo īpaši tiesiskuma jomā un cīņā pret korupciju. Kā jau mēs teicām mūsu ziņojumā, šī komiteja un Eh, noteikti arī viss Eiropas parlaments kopumā eh, cer pastiprināt sadarbību ar Armēniju, tās līderiem un pilsonisko sabiedrību. Paldies par uzmanību! Paldies, Tokaša kungs! Paldies par jūsu komentāru! Mums nav daudz laika. Manā sarakstā ir pieci deputāti, kas vēlējušies iesaistīties diskusijām. Ja vēl kāds uh, gribētu izteikties, lūdzu piesakieties. Un tagad došu vārdu pieciem deputātiem divas minūtes. Katram sāksim ar Modi kundzi pirmo, un tad turpināsim. Paldies! Paldies vēstniekam, kā esat ieradušies, ieradies pie mums šorīt. Uh sākšu ar to, ka pievienošos iepriekšējā runātāja komentāriem. Mums ir, man ir liels prieks, ka mums, um, ka mēs atbalstījām uh, šo nolīgumu šorīt. Un vēlējos īsti runāt par uh, šo demokrātisko garu, kas ir pausts Armēnijā. Nu, kādas ir bijušas sakas, proti, pašaņā kunga ievēlēšana. Labprāt dzirdēt no jums, jā, ņemot vērā kontekstu notikušās sarunas, kādi, jūsuprāt, būs nākamie parlamenta soļi? Labprāt dzirdētu kādu informāciju no jums par to. Nākamais runātājs Tānaka kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Apsveicu Tokeškungu. Viņa ziņojums saņēma komitejas atbalstu. Pausts atbalsta pastiprinātam paplašinātam sadarbības nolīgumam. Priecājos redzēt mūsu vidū vēstnieku kungu. Atbalstu viņa teikto par Armēnijas republiku. Kad Armēnija labi saprotamu iemeslu dēļ izvēlējās šo Eirāzijas ekonomiskās savienības ceļu, nevis uh, ceļu sadarbību ar Eiropu, es biju viens no tiem, kas teica, ka mūsu durvis Eiropas Savienībā ir jāatstāja atvērtas. Tātad, lai būtu iespēja runāt arī par citām sadarbības jomām, un man ir prieks redzēt, ka šis darbs bijis auglīgs. Un priecājos redzēt, ka arī Armēnijas parlaments ir sniedzis savu piekrišanu. Es ceru, ka arī plenārsesijā mēs to atbalstīsim. Uh, Armēnija kā valsts ir parādījusi briedumu, demokrātiskās vērtības un arī tiesiskuma jomā. Protams, mēs gribētu, lai vīzu režīma liberalizācijas dialogs būtu veiksmīgs, lai Armēnijas pilsoņiem būtu iespēja apmeklēt uh, mūsu valstis un lai Eiropas Savienības pilsoņiem būtu iespēja apmeklēt ļoti skaisto uh, Armēniju ar tās uh, brīnišķīgo dabu un interesanto vēsturi. Statina kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātā. Uh, runātājs laikam runās savā dzimtajā valodā, čehu valodā, lūdzu uzlieciet austiņas. Já bych chtěl poděkovat panu Tekešovi, že dokázal. Arī es vēlējos pateikties Tokeša kungam. Viņam izdevās eh, papildināt, atjaunināt savu ziņojumu, un tajā tika iekļauti pat visnesenākie notikumi, kas eh, norisinājās Erevānā un citās Armēnijas pilsētās. Tas, ko redzējām, ir pierādījums Armēnijas tautas viedumam. Armēņi neļāva Viņi nepakļāvās notikuma virpulim, un tas, kas notika Armēnijā, bija patiesi demokrātiska varas nodošana. Armēņi pierādīja, ka viņi ir gatavi risināt šo briesmīgo konfliktu starp Armēniju un Azerbaidžānu, uh, un viņi ir gatavi meklēt tam risinājumu. Es ceru, ka Es ceru, ka tagad mums ir iespējas Kalnu Karabahs ir celn, pelnījis savu neatkarību. Un, ka Kalnu Karabahu reģions ir pelnījis atzīšanu Eiropas Savienībā un citos uh, citos līmeņos. Paldies! Paldies Štetinas kungam! Un tagad vārds Hautalas kundzei. Paldies priekšsādātāji! Paldies vēstniekam par ierašanos un informācijas sniegšanu. Ir bijis gandrīz vai pārlieku aizraujoši redzēt, kā šī mierīgā a, varas nodošana ir notikusi Armēnijā, Erevānā. Un a, šī ir ļoti veiksmīga situācija, Armēnijas parlaments ratificēja jauno uh, cepa uh, nolīgumu gandrīz uh, vienbalsīgi pēc šiem dramatiskiem notikumiem. Manuprāt, tagad mums ir skaidra ceļa karte tām reformām, kas ir jāīsteno valstīm un ko cilvēki ir aicinājuši īstenot ar sepa nolīgumu īstenošanu. Manuprāt, tas tiešām, tiešām ir laba ceļa karte, un es ceru, ka Eiropas Savienībā uh, spēs palielināt dažāda veida atbalstu, budžeta atbalstu vai atbalstu valsts administrācijai, lai uh, nodrošinātu to, ka reformas patiesi notiek. Uh, protams, jaunās valdības vadībām. Bet es uzskatu, ka mums ir jāicina uh, tad īstenot tādu konstruktīvu pieeju starp valdību un opozīciju lieta, kas ir ļoti laba, manuprāt, tas, ka būs ļoti tāda izteikta polarizācija politiskajā ainavā. Uh, arī Gruzijā mēs vērojam līdzīgu situāciju, tas gan nav palīdzējis Gruzijai ceļā uz Eiropas Savienību. Un runājot kā Eiropas parlamenta uh, vēlēšana novērošanas misijas vicepriekšsādātāja pagājuši, kad uh, gribēju teikt, uh, būtu labi, ja mēs būtu gatavi. Uh, Eh, jebkurā brīdī, kad mm, Armēnija pieņems lēmumu par eh, ārkārtas vēlēšanām, mums ir jābūt gataviem, ir gatavi, jābūt gataviem iesaistīties, lai mēs varam sākt savu ilgtermiņa novērošanu. Mēs ļoti labi zinām, kas notika pagājušreiz. Un, Un tagad ir balsu pirkšana, vēlētāju iebiedēšana, administrīvo resursu ļaunprātīga izmantošana. Eh, to vairs nedrīkst pieļaut. Un tagad divas minūtes Nārta kungam. Paldies, priekšsēdētāji, arī es biju vēlēšanu novērošanas misijā Armēnijā. Politiskās pārmaiņas Armēnijā ir nozīmīgas, bet mēs nevaram e, turpināt domāt, ka superstruktūras ir pirsbūves pārmaiņas, kas ir politiskā vadība, nozīmēs e, būtiskas pārmaiņas Armēnijā. Vēlēšanās, kurās es novēroju, kā novērotājs radīja bažas nevis tīri no formālās puses, teiksim, no ārpuses, bet. E, tajā, kas attiec uz Armēnijas sabiedrību. Un Armēnijas sabiedrībā pastāv patoloģija, kāda ir valstīs, kur iedzīvotājs skaits samazinās. Jauniešu migrācijas rezultātā, jauniešu, kuri nespēja rast nākotni e, savā valstī, ir valstī sadalīts starp oligarhiem. Šeit vairs pat nav korupcijas jautājums, kas arī ir nopietna problēma. Man ir vislabākie novēlējumi Armēnijas tautai, un es ceru, ka tā spēs turpināt eh, risināt savas problēmas, taču Dieva dēļ nepaliksim ar šādu pašapmierinātu novērtējumu valdības maiņai tad, kad nemainās sociāli ekonomiski apstākļi, kas ir pamats. Nomainīt virsbūvi un neķerties pat vienu milimetru oligarhiskajai struktūrai klāt nozīmē nesaprast to, ka ar šo risinājumu Armēnijai nav risinājuma. Ir otrais jautājums, ko es saprotu, un es vēlētos, lai Armēnijai būtu lielāka ekonomiskais tums ar Eiropas Savienību, bet es saprotu Armēnijas strateģiskās problēmas un tai skaitā nepieciešamību izrietot no strateģiskām problēmām, ka E, vajadzība pēc Krievijas e, militārās bāzes, kur pastāv Armēnijas teritorijā. Ir jāsaprot Armēnijas tautas nostāja, e, esot iespiestam spīlē starp Turciju un Azerbaidžānu, bet tāpat ir jāsaprot, ka vi, viņi nevar būt nepārtraukti uztekņi Kalnu Karabahas konfliktām, kas turpina būt par lielu Armēnijas problēmu. Paldies, Nārta kungs. Kas taldo runātājs? Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, uh, ekscelencei, vēstnieka kungam, ka paldies, ka ieradāties pie mums un sniedzām, sniedzāt informāciju. Paldies arī Tokeša kungam par paveikto darbu. Pēdējās nedēļās notikušais ir eh, vēsturisks pavērsiens Armēnijas demokrātiskajā attīstībā, bet tas ir tikai pirmais solis. Tas ir solis ceļā uz tālākiem izaicinājumiem, kas būs jāpārvar gan īstermiņā, vidējā termiņā, gan arī ilgtermiņā. Jo īpaši es domāju par šīm reformām, ko ir ierosinājis jaunais premjerministrs, piemēram, vēlēšanu likuma grozīšana ir pieminēts arī jaunas parlamenta vēlēšanas. Uh, bet ir skaidrs, ka Armēnijas priekšā ir lieli izaicinājumi. Ja nu, šie izaicinājumi pastāv jau vairākus gadus, tie nav risināti, tad mēs runājam par korupciju. Un nu, ir jādomā, ko darīt ar eliti, kas ir kavējusi Armēnijas ekonomisko attīstību. Mums ir īpaša partnerība ar Uh, tātad partnerība uh, Eiropas dienvidos, uh, ir jādomā, kā novērst problēmas, piemēram, jauno izglītoto cilvēku aizplūšanu, jo jaunieši ir īpaši svarīgi Armēnijas nākotnes veidošanā. Gribēju atgādināt kolēģiem, ka mums ir jāatbalsta mūsu armēņu draugi, uh, Uh, pēc iespējas vairāk visā šajā procesā. Nu, mums ir jāmēģina veicināt arī miera procesu ar Azerbaidžānu. Um, būtu labi atkā, atkāpties no iepriekšējos gados izmantotās loģikas. Un tad, kad mums būs iespēja vērsties pie augstās pārstāvis, vajadzētu norādīt, ka sadarbības starp Eiropas Savienību un Armēniju būtu jāpastiprina. Esam priecīgi sadarboties ar mūsu armēņu kolēģiem un draugiem, un esam priecīgi redzēt šās ļoti iedrošinošās uh, zīmes. Tagad Rebeka Hārmsa, pēc tam Austrevičus kungs, un tad runātājs saraksts būs noslēdzies. Paldies priekšsādātāji, paldies vēstnieka kungam par to, ka pievienojāties mūsu sanāksmē. No Euronest perspektīvas Tātad sadarbības starp Eiropas parlamentu un mūsu partneru valstīm austrumu partnerības ietvaros. No šīs perspektīvas gribēju uzsvērt, ka šis pārmaiņu brīdis Armēnijā bija ļoti svarīga pieredze. Tas bija arī ļoti labs signāls uh, reģionā. Tas pierādīja demokrātisko attīstību sabiedrībās, mūsu kaimiņos. Uh, Tad saņēmām informāciju no Erevānas un no uh, citiem reģioniem uh, Armēnijā. Pilsoņi, pilsoņi bija tie, kas uzņēmās atbildību. Otrakārt, brīdis, kad premjerministrs pareizajā brīdī izvēlējās uh, pieņemt pareizo lēmumu, proti atkāpties, tas uh, parādīja, pierādīja to, cik daudz izmaiņas ir notikušas Armēnijā. Un šajā konkrētajā brīdī šī kontinenta rietumos bija ļoti labi redzēt šādu notikumu attīstību. Un tagad parlamentā ļoti problemātiski izaicinājumi pilna situācija, un es ceru, ka pēdējo nedēļu pieredze un arī uzzināšana par uh, kļūdām un uh, nepareizo rīcību, ko bija darījuši tie, kas bija pie varas, šī pārēja noteikti nebūs viegla. Ja. Es ceru, ka būs nodrošināts vairākums parlamentā, vairākuma atbalsts uh, un es ceru, ka mēs eh, redzēsim arī vēl tālāk eh, pragmatiskus risinājumus. Paldies, ka ieradāties pie mums, un es varu tikai vēlreiz uzsvērt, ka šis bija vislabākais un pa brīdis, pareizais brīdis, kad uh, pabeidzām sēpa ļoti labi, gan tas ir gan Eiropai, gan jums, gan Armēnijam. Paldies, un tagad Austrevičus kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es atzinīgi vērtēju no notikuma attīstību Armēnijā. Tas ir pareizais veids un pareizais virziens, kurā rīkoties. Viss notika mierīgi, bet tajā pašā laikā ļoti apņēmīgi notikuma Armēnijas ielās. Tos vadīja cilvēki. Pilsoņi vislabāk zina, uh, kas ir jāmaina valstīm. Un tā ir laba mācības stunda tiem politiķiem, kas mēģināja manipulēt ar uh, konstitucionālajiem grozījumi. Uh, 2015. gada notika referendums, un jau to laiku mēs dzirdējām uh, pavisam pareizi norādītas paziņu, pare, pareizas norādes, ka vēlāk šos grozījumus varētu izmantot, lai manipulētu ar cilvēkiem. Es ceru, ka šis būs lielisks sākuma punkts jaunai Armēnijas politikas līnijai. Armēnijai ir nepieciešama liela sociāla ekonomiskā attīstība, ir jāpaukstina šīs sociālās ekonomikas attīstības līmenis uz kaut ko pilnīgi jaunu, un esmu priecīgs, ka Eiropas Savienība piedāvā šo partnerības nolīgumu. Tas saņēma uh, lielu atbalstu AFET komitejā. Es vienmēr esmu bijis, un es vēl joprojām esmu uh, ļoti skeptisks uh, par sadarību starp Eiro, Eirāzijas ekonomisko savienību un Eiropas attīstības uh, ceļu un veidu, un tas arī apstiprināts mūsu dokumentā. Nav jau nekādas nepieciešamības atteikties no tarifiem. Mēs nosakam zināmus ierobežojumus mūsu sadarbībai, uh, bet tiek paredzēts sociāla ekonomikas attīstības iespējas Armēnijā. Un kamēr vien Eirāzijas Savienību uh, dominēs vienas lielas valsts ģeopolitiskās intereses šīs atšķirības pastāvēs. Es ceru, ka Armēnijas piemērs a, a, pievērsīs lielāko uzmanību Dienvidu Kaukāza reģionam. Es aicinu Eiropas Savienību, ka mums ir jānosūta lielāka delegācija uz Armēniju, lai izrādītu mūsu atbalstu valstī un Armēnijas ļaudīm. Paldies! Paldies, un tagad Lūka Deveņa kungam vārds Austrum partnerības direktoram. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētāji, godējumi Eiropas parlamenta deputāti, godājumais svešnieks, kolēģi. Pirmkārt, vēlos pateikties par iespēju ārējas darbības dienestu pārstāvim uzstāvoties AFET komitejā un radīt kā Armēnijā notiekošie procesi nu, ir, ir e, saskaņā ar konstitūciju un tie norit miermīlīgā veidā. Pasvītroju to, jo tā nevienmēr ir šajā valstī noticis. Līdz ar to mēs apsveicam to, ka šodien laikā visas puses ir apliecinājuši savu atbildību. Mēs cerīgi raugāmies uz iespēju turpināt sadarbību ar jauno valdību, lai varētu labāk stiprināt attiecības un saiknes starp Armēniju un Eiropas Savienību, un it īpaši kā tas tika norādīts. Um, visaptverošajā partnerattiecību nolīgumā starp Eiropas Savienību un Armēniju, kas saņēma plašu atbalstu praktiski e, no visām pusēm un gandrīz vienbalsīgu atbalstu apvet komiteja. Es domāju, ka ar šo vienošanos būs iespējas stiprināt turpmāk demokrātiju Armēnijā, stiprināt cilvēktiesības, veidot e, noturīgu sociālo un ekonomisko sistēmu Armēnijas eh, pilsoņu interesēs, bet, lai to eh, panāktu, ir nepieciešams uzturēt politisko dialogu ar visām interesētajām pusēm eh, Armēnijā. Mēs domājam, ka CEPA pilnībā sāks darboties sākot ar nākošo mēnesi, un mēs varēsim stiprināt mūsu sadarbības padomu, un ar prieku informēju, ka jau 1. jūnijā ir ieredzēta pirmā sadarbības padomas sanāksme. Tāpat esam gandarīti par to, ka ar komisijas un attiecīgajām armēnijas eh, ministrijas starpniecību mēs esam jau sākuši runāt par ceļu kārti attiecībā uz leģislatīvā darba tuvināšanu. Tāpat uh, ar eh, atbalstu tika pieņemts eh, un tika atbalstīts likuma projekts, eh, kas vēršas pret vardarbību ģimenē, tāpat ir citi pasākumi, kas ir paredzēti, lai vērstos pret oligarhiskām struktūrām, kuras uh, apdraud ekonomiku valstī, un tāpat mēs sagaidām pozitīvu iesaistīšanos no Armēnijas puses austrumu partnerībā, lai veicinātu labklājību Armēnijā un visā reģionā. Un, protams, ar lielu prieku mēs eh, arī tiksimies ar Armēnijas premjeru. Un tagad, Makārien kungs, jūs ekscelenci, ja jūs vēlaties papildināt vai noslēgt, bet ļoti īsos vārdos. Jā, paldies priekšēdētāji, es vēlos pateikties visiem Eiropas parlamenta deputātiem par viņu paustajām bažām attiecībā uz dažādiem procesiem, uz viņu, par viņu gatavību strādāt un iesaistīties procesos un, protams, Mēs ropīgi uzklausījām visus vēstījumus. Runājot par jautājumiem attiecībā uz izmeklēšanu un e, vēlēšanu kodeksu, e, tā, e, tā izstrāde ir tikai tagad sākusies un pat e, neformālā veidā parlamentā. Mēs darīsim jums zinām visu informāciju savlaicīgi. Paldies! Paldies un es novēlu vislabāko veiksmi Armēnijā. Ar to mēs esam pabeiguši skatīt mūsu darbības, darba kārtības punktu par stāvokli Armēnijā, un mēs tagad varam pāriet pie kopīgām debatēm par 13. un 14. punktu, kas ir e, partnerības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un Irāku. Atgādinu, ka mums ir jāpārtrauc darbs pulksten 12, jo tulki mūs atstās 12, jo esam sākuši darbu jau astoņos. Tāpēc lūdzu, ievērojiet sev atvēlēto runas laiku. Šis, šī ir otrā reize, kad mēs kopīgi skatām uh, Eiropas uh, Savienības un Irākas partnerības un sadarbības nolīgumu mēs esam saņēmuši 138 grozījumus, un es zinu, ka Tokijā Saifī strādā pie saviem priekšlikumiem, lai sagatavotu kompromisu grozījumus. Un Saifī kundze ir klāt, tāpēc es došu viņai vārdu tagad, viņai kā referentei. tie, kurus, kuri š, neinteresējas par šo jautājumu, lūdzu zālē atstāt klusējot. Paldies, priekšsēdētāji! Pēc pagājušās sestdienas vēlēšanām Irākā mēs e, šodien varam atkārtoti apstiprināt mūsu apņemšanos e, un mūsu vēlmi Irākā, lai tiktu izveidota stabila valdība, kur strādāt valsts rekonstrukcijas un stabilizēšanas vārdā. Kā jūs teicāt, ir ziņojuma projektam iesniegt 138 grozījumi, vēlos pateikties visiem par viņu devumu. Šobrīd es strādāju, lai sagatavotu kompromisu projektus, un man šķiet, ka daudzi e, grozījumi papildina sākotnējo tekstu. Tik tiešām daudzos ir uzsvērta nepieciešamība neatstāt nesodītus daešs noziegumus un veicināt savirināšanos un plurālismu Irākas sabiedrībā saglabājot tās daudzveidību, cīņu pret korupciju, bruņoto grupējumu demobilizēšana un sadarbība dažādās jomās, iekļaujošākai sabiedrībai, vienotai un stabilai demokrātiskai valstī, tām ir jābūt mūsu prioritātēm. Mans nolūks ir iekļaut lielāko vairumu grozījumu kompromisu projektos un panākt kopīgo tekstu, kas ir būt ambicios mūsu attiecību nākotnē. Un es ļoti rūpīgi uzklausīšu kolēģu uzstāšanās tagad un jau iepriekš saku jums paldies par uzmanību. Paldies! Uh, Vai kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Narta kungs. Vēlos pateikties Tokija Saifī īstenoto darbu. Šis ir nopietnas darbs, tāpat arī daudziem pārējiem deputātiem, kuri strādāja pie šī nolīguma kā tas nerad gadās. Tavu katastrofu, ko izraisīja politiski analfabētiskā Ziemeļamerikas intervence, e, sakas jārisina ir mums, e, Eiropiešiem, tāpat arī Ziemeļamerikāņiem, taiskaitā. Irākā pastāv milzīgs tukšums, kurš ir jāizpilda pašai Irākas sabiedrībai. Un mums ir iespēja veiksmīgā rēķināties ar pozitīvu rez, e, reliģisko līderi, kuram ir visaptverošs un iekļaujošs skatījums, bet Irākas problēmas varēs atrisināt tikai paši irākieši un mums ir jārunā par Irānas, Irākas iekļaujošo darbu, taiskaitā, lai demobilizētu bruņotos e, grupējumus, attiecības ar Kurdistānu, kur sākotnējā atkāpe e, radīja iespēju novest pie dažādas šķelšanās, sektāras un reliģiskas un citas, un jāapzinās, cik šī valsts ir ārkārtīgi būtiska, jūtīga un nozīmīga. Darta kungs, paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tādā gadījumā ziņoju, ka balsojums paredzēts 20. jūnijā afet komitejā, balsojums plērsēdē tiktu iecerēts uz jūliju vai septembri. To mēs vēl redzēsim. Seifikons, paldies jums par ieguldīto darbu, tāpat arī vēlamies pateikties sēnu referentiem un cerīgi raugamies saņemt galīgo tekstu kompromisu grozījumiem. Paldies visiem par sadarbību šorīt un mēs turpinām darbu 14.30 ar nākošo darba kārtības punktu. Paldies!